NV komiteja savukārt ir iesniegusi grozījumu, labojumu tekstam, ko parlaments pieņems saskaņā ar 231. panta 4. punktu. Šis labojums tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja vien 24 stundā pēc šī paziņojuma netiks saņemts kāds pieprasījums no politiskās grupas vai deputātiem vai tāda deputāta skaita, kas noteikti šāda veida balsojuma nepieciešamībai. Attiecīgais labojums pieejams plenārsēdes mājas lapā un arī nosaukums tiks publicēts šīs eh, sanāksmes protokolā.